sēde būs slēgta pēc tam, kad es jums pateikšu, kā sēde turpināsies rīt 17. jūlijā un eh, darba kārtība ir jau publicēta un tagad sēde ir pārtraukta. Es vēlu jums patīkamu vakaru. Tas labi.